ķersim pie balsošanas. Vispirms rezolūcija par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir aizturēti un apcietināti Indijā. Liksim uz balsojumu grozījumu no zaļajiem. Par, pret, atturas. Noraidīts. Tagad par NLA e grupas grozījumu. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tagad kopīgās rezolūcijas projekts. Teksts kopumā par, pret, atturas, Pieņemts. Tālāk. Rezolūcija par Etiopiju. Kopīgās rezolūcijas eh, projekts. Goe grozījums. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mēs pārējām pie rezolūcijas teksta. Par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk Ziemeļkorejie. Rezolūcijas projekts. Ceturtais paragrāfs sākotnēs tiks divās daļās. Pirmā daļa par. Šeķif. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Rezolūcija kopumā Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu. Paldies visiem par pacietību. Visiem novēlu laimīgu ceļu mājup. Darba kārtības sēdes protokols būs pieejams nākošās sēdes sākumā. Un, ja iebildumi nav, tad pieņemtās rezolūcijas šodien tiek pie, nosūtītas